būs pilntiesīgs tās loceklis sas, saskaņā ar procedūru un tālāk no ETP un S&D ir saņemts uh, lūgums um, veikt izmaiņas komitejās un delegācijas, un šīs nominācijas parādīsies protokolā šajā dienā. Un ja nebūs kādi komentāri vai